sēdes protokols un pieņemtie teksti ir pieejami, vai ir kādi iebildumi? Šķiet, ka neviens par to nesignalizē, līdz ar to protokols tiek apstiprināts.